time to maintain the vote. Okay. Good morning. Labrīt visiem. Please be seated. Lūdzu, ieņemiet vietas. If we may have your attention. Vai es varu lūdzu jū, lūgt jūsu uzmanību? We thank you for your cooperation. Those... Paldies. Paldies uh, tiem, kas ir zālē. Lūdzu, apsēdieties lai mēs varam sākt. Labrīt, tas ir pirmais, ko es gribētu teikt. Šorīt eh, mēs sāksim ar darba kārtības pieņemšanu Lipkomtais sanāksmi. Gribētu pateikt, ka koordinātoru sanāksme, kas bija paredzēta šodien 11.30, nenotiks šodien, un tā ir atlikta uz 17. Eh, oktobri. Tātad eh, tas ir tā pieņemts. Citi priekšlikumi, kas ir eh, jāizsaka par darba kārtību. Eh, tie tiks prezentēti balsošanas laikā, kas ir paredzēta 10.15. Tātad tagad sāksim darbu, un pirmais ir priekšsādātāja paziņojumi. Pirmkārt, es iesniedzu uh, jūsu apstiprināšanai sakojušos koordinatoru rekomendācijas, sakojušos ieteikumus. Mūsu kolēģis Salvatore Jakolino ir uh, iecelts par referentu par Eiropas prokuroru biroju. Tā ir uh, tautas partijas grupa. Aksels Voss ir uh, iecelts par referentu par uh, priekšlikumu par Eirojust regulas reformu. Treškārt, mūsu kolēģis Jaceks Protaševičs e, iecelts par referentu par e, regulu par jaunajām psihoaktīvajām vielām. Psihoaktīvās vielas tātad. Un tad, ja neviens neiebilst, tad šie koordinatori ieteikumi ir apstiprināti. Atgādināšu, ka balsojums par datu aizsardzību notiks 21. oktobrī no 6. vakarā līdz 10. vakarā un iespējams arī 24. oktobrī no 10. rītā līdz 12. Strasbūrā. Un mums ir arī pārskatītais Libē sanākšņu kalendārs pieejams. Tā skaitā arī izmeklēšanas komitejas eh, sanāksmes, un eh, šis kalendārs ir līdz gada beigām, un to ir apstiprinājuši koordinatori Libē. Vai kādam ir iebildumi? Tad eh, tagad apstiprināsim iepriekšējo trīs sanākšmu sanāksmju protokolus eh, oktobris, aprīls un mājas. Protokols eh, tiek uzskatīts par apstiprinātu. Un tad ceturtais punkts, kas ir eh, likumdošanas procedūru uh, pasažieris stāvoklis iestāžu sarunās. Un šeit mūsu referents ir kolēģis Melo. Lūdzu, Jums vārds. Jā, par kuru ziņojumu mēs runājam? Par uh, Eiropas arestu orderi? So, we got uh, here, we got, we got here. Mums šeit ir uh, referents par uh, Eiropas izmeklēšanas orderi, un viņš mūs informēs par progresu tagad notiekušajos eh, trialogos. Prezidente, com brevidade não haverá muito a adiantar em relação à última. Jā, paldies priekšsādātāji. Te nekas daudz nav piebilstams par to, ko teicām jau pagājušreiz. Ja nu vienīgi tas, ka īrijas prezidentūras laikā mēs panācām būtisku progresu, daudzus pantus izskatījām, tagad ir jauna prezidentūra, un uh, būtiskas uh, ziņojuma daļas vēl turpmākajās nedēļās ir jāapspriež, un es uh, ceru, ka nākamā gada sākumā es varēšu šo ziņojumu iesniegt balsošanai. Paldies! Nav citu komentāru? Tad dzirdējām tikko uh, Eiropas izmeklēšanas ordzera ziņojumu referentu. Viņš mums pastāstīja par iestāžu sarunām, un tas arī varētu būt viss šobrīd. Tātad tagad vajadzētu pāriet pie nākamā punkta, kas ir ziņojums par pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā. Un referents šeit ir mūsu kolēģis Luis Mišēls. Un viņš sagatavo ziņojumu par stāvokli pamatiesību jomā Eiropas Savienībā. Un šeit ir runa par pilsoņu tiesībām, par pilsoņu tiesību aizsardzību. Tātad uzklausīsim Lui Mišelu, kurš stādīs mums priekšā savu darba dokumentu. Jā, priekšsādētāji, es vienkārši atgādināšu, ka ziņojuma struktūra ir divās daļās. Ir pirmā daļa, kur ir runa par institucionāliem jautājumiem kas ir saistīti ar pamatiesību tiesību aizsardzības pastiprināšanas Eiropas Savienībā, un ir otrā daļa, kur tiek skatīti konkrētāki jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēktiesībām, un tas uh, seko pamatiesību hartas uh, un tās uh, sadaļu struktūrai par cieņu, solidaritāti, pilsonību, tiesiskumu un citām lietām. Kas attiec uz institucionālo sadaļu, kā jūs zināt, tad eh, pēdējo gadu laikā ir bijusi institucionālā krīze un arī konstitucionālā krīze, un tas ir ļoti svarīgi to minēt jo vairākās eh, dalība valstīs ir bijusi Roma izlaidīšana, piemēram, eh, Francijā, bija Ungārijā un Rumānijā krīzes, un šajās krīzēs pastiprinās risks, ka tiks pārkāptas Eiropas vērtības, uh, un jo īpaši Eiropas Savienības līguma otrais pāns. Tātad šīs ir ļoti svarīgas debatas, kas ir izstrād, attīstījušās pēdējos gados par to, kādi instrumenti ir mūsu rīcībā tagadējā līgumā, vai varbūt kas būtu jāmaina līgumos, lai būtu pienācīgi instrumenti, lai cīnītos pret šādām krīzēm daudz efektīvāk. Uh, jo īpaši um, tiek runāts par jaunu mehānismu. Eiropas parlaments jau vairākus gadus prasa uh, daudz izlēmīgākus instrumentus cilvēku tiesību jomā un divi darba dokumenti, kurus es uh, piedāvāju komitejā. Tur ir arī priekšlikumi par cilvēktiesību politikas stiprināšanu jau tagadējo līguma ietvaros, bet arī paredz līguma izmaiņas. Redingas kundze ir snieguši dažas indikācijas par to, ko gatavojas darīt komisija šajā jomā. Bija nesen konference par, eh, eh, ar Eiropas politikas studiju centru, tur viņi uzstājās. Un eh, ir jāstiprina tiesiskums Eiropā, tiesisks valsts princips, kas ir viens no elementiem Eiropas Savienības līguma otrajā pantā. Viņi piedāvā uh, izmantot brīdinājumu vēstules saskaņā ar 7.1 punktu līgumā, un tas pēc būtības atbilstu prakses formalizācijai, ko komisija jau izmantoja saistībā ar Ungāriju. Tiek priedāvāts arī paredzēt virkni grozījumu līgumam, kas būs pozitīvi, bet kas, protams, patur arī risku. Uh, proti, ka varētu uh, tikt atliktā uh, uh, šī jaunā mehānisma ieviešana. Un mēs vēlamies stiprināt cilvēktiesības, bet izskatās, ka mums ir atšķirīgs vīzijas ar komisiju. Salīdzinājumā ar to, tad runājot par to, ko komisija jau tagad var darīt līguma ietveros. Tātad ir ne tikai jāstrādā lai saglabātu tiesiskas valsts principu, bet uh, uh, visu otro pāntu ir jāievēro, tur ir runa arī par minoritāšu un pamatiesībām. Es domāju, ka ir uh, pēc iespējas drīzāk uh, jānoslēdz uh, Eiropas Savienības pievienošanās pamatiesību konvencijai, cilvēktiesību konvencijai. Uh, ir jāparādz ambiciozas rīcības programmas pamatiesību un Eiropas tiesību jomā. Ir jāsadarbojas sistemātiskākā veidā ar Eiropas padomi un citām institūcijām, kas ir startautiskā mērogā un strādā pie tiem pašiem jautājumiem. Un ir jāizveido jauns mehānisms, kas garantētu uh, pamatiesību un Eiropas Savienības vērtību ievērošanu un veicināšanu. Es uzskatu, ka komisija uh, ja tā vēlas, jau šodien varētu pieņemt lēmumu, kā tā to darīja korupcijas jautājumā, lai uh, izveidot jaunu mehānismu. Nemaz nav jāmaina līgumi, piemēram, lai noteiktu indikātorus, lai nodrošinātu uh, situācijas novērošanu gan dalību valstīs, gan Eiropas Savienībā, lai veiktu objektīvus novērtējumus, lai izveidotu uh, otrā panta piemērošanas ciklu Eiropas Savienībā un lai arī uh, ieviestu sankcijas un ir jāveic arī jāizveido agrīnās brīdināšanas sistēma. To visu komisija jau var darīt uh, uzreiz uh, tagadējo līgumu ietvaros. Tātad steidzami ir jāpiemēro visi jau tagad paredzētie instrumenti līgumos un uh, tad var gatavot jau nepieciešams mm, grozījumu priekšlikumus. Par pamatiesībām, kā jau teicu, es sekoju pamatiesību hartas struktūrai, es arī izskatīju NVO dokumentus, lai konstatētu, kāda tad ir visatraucošākie tiesību pārkāpumi Eiropas Savienībā un uh, dalību valstīs. Uh, Un ir pārāk daudz pārkāpumu pret eh, cilvēku cieņu, kas joprojām notiek Eiropas Savienībā un zināmās dalību valstīs, jo īpaši tas, kas attiecas uz mazāk un tausībām uz minoritātēm, eh, patērumu meklētājiem, migrantiem un cilvēkiem, kur tiek turēti aizdomās par eh, iesaistīšanos terorismā un pret ieslodzītajiem, ir tiešām nehumāna attieksme. Uh, Uh, un uh, tādas lietas nonāk arī tiesas priekšā. Uh, brīvība un pamatiesības ir strikti jāievēro vienalga, vai notiek cīņa pret terorismu, vai notiek starptautiskā sadarbība. Arī privātums un privāto datu aizsardzība ir būtiskas tiesības, tāpat kā vārda brīvība, plašsaziņas līdzekļu brīvība, kas ir pamatvērtības demokrātijā. Uh, Parāk daudz gadījumu ir patvērumtiesību pārkāpumā, pārkāpumos. Un eh, joprojām mēs eh, konstatējam migrantu izraidīšanu. Eiropas Savienībai būtu jāstiprina sava darbība cīņā pret diskrimināciju, un uh, eh, padome ir jāpieņem uh, Uh, direktīvu par uh, vienmēr, vienlīdzīgu attieksmi, lai nediskriminētu uh, seksuālās orientācijas vecumu un citu faktoru dēļ. Joprojām par romiem situācija ir ļoti satraucoša. Mums ir strikti jānosoda jebkādas antisemītiskas, rastiskas, ksenofobas tendences, un man tiešām ir žēl, ka nav skaidras, stingras rīcības šajos gadījumos no iestāžu puses. Uh, Uh, un politiķiem ir jāizmanto, jā, jāpārtauc izmantot uh, Romi savās uh, spēlītēs. Ekonomiskā krīze smagi ir skārusi, jo īpaši visvājākos mūsu sabiedrībā, un tam ir jāpievērš īpaša uzmanība un ir jāņem, jāpieņem strikti pasākumi. Uh, Brīvas pārvietošanās eh, tiesības ir viens no pamattiesībām, kas ir eh, viens no redzamākajām tiesībām, kas ir Eiropas Savienības pilsoņiem. Un mēs nedrīkstam eh, pieļaut mēģinājums pārskatīt šo likumdošanu. Ir jābūt efektīvai, taisnīgai tiesvedībai, lai tiktu ievērotas pamattiesības, tiesiskuma princips un uh, Uh, nedrīkst uh, pieļaut nekādu nesodāmību. Tātad es ļoti ātri izskrēju cauri visiem savu ziņojumu punktiem. Skaidrs, ka um, es būtu labprāt gribējis uh, vairāk runāt par uh, bērnu tiesībām, par invalīdu tiesībām, par uh, sociālajām minoritātēm. Uh, bet uh, iniciatīvas ziņojumu noteikumi, diemžēl, neļauj mums iedziļināties daudz detaļās. Es jau esmu paredzējis iesniegt virkni grozījumu, lai iekļautu tādus elementus, kas šobrīd nav iekļauts ziņojumā, un uh, es uh, tos iesniegšu arī ēnu referentiem, kas varēs parakstīt šos grozījumus, un es domāju, ka jādebatē daudz dziļāk par uh, iespējamu Kopenhāgenes komisijas izveidošanu. Jāskatās, kā tas varētu būt noderīgi, mums ir jāturpina diskutēt par šiem eh, jautājumiem. 5. novembrī notiks uzklausīšana, un es eh, jau tagad jūs ielūdzu tajā aktīvi piedalīties. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 11. un pēc tam Eh, tātad, eh, tāpēc arī mums būs laiks iekļaut uz, uzklausīšanas rezultātus šajā darbā. Paldies, Mišel kungs. Jums vārds Melo kungs. Dear chairman, dear members, on behalf of Godātie deputāti, EPP grupas vārdā un Bauers kundzes vārdā, kura ir ēnu reter, e, referente, es e, vēlētos izteikt manas politiskās grupas viedokli. Vispirmām kārtām vēlētos uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi EPP iestājas par pamattiesību izpildes prasībām, un e, tas, kas ir atrunāts otrajā līdz septītajam punktam, ir jāiestājas par mūsu iedzīvotāju tiesībām. Eiropas Savienība jau ir izveidojusi pamatiesību aizsardzības sistēmu no institucionālā un no juridiskā viedokļa. Un tomēr reference savā ziņojumā uzsver šīs sistēmas politizācijas problēmu un protekcionismu, un mums no tā ir jāizvairās. Vispirmām kārtām Eiropas Savienība ir izveidojusi pamatiesība aizsardzības sistēmu un vēlētos atgādināt, ka balstoties uz Eiropas parlamenta rekomendācijām, komisija ir izveidojusi ekspertu sadarbības tīklu, tādu ekspertu, kuri darbojas pamatiesību jomā, kā arī sagatavo ikgadēju ziņojumu par pamatiesību hartas izpildu dalību valstīs. Pamatiesību aģentūra tika izveidota pamatiesība aizsardzības aģentūra, tika izveidota trešajā gadā, un 99. gadā tika izveidota šāda padome, šāda komiteja padomē. Eiropas Savienība ir izveidojusi īpašu programmu, kurai 7. līdz 13. gadam tika atvēlē 93 miljonu eiro. Vēlētos uzsvērt arī to, ka Eiropas Savienība ir apstiprinājusi pamatiesību hartas punktus. Pamatiesība ir iestrādāta līgumā, un šobrīd tas ir kļuvis par vienu no mūsu juridiskās sistēmas stūrakmeņiem. Arī Lisabonas līgumā ir atrunāts pamatiesības kā viens no pamatlikumiem, un Eiropas komisija ir pamatiesību hartas izpildes uzraudzītāja. Eiropas Savienība ir eh, izveidojusi sistēmu pamatiesību, pamatiesību uzraudzēšanai, un mums ir jāizvairās no šīs sistēmas politizācijas. Vēl bez tam eh, dažādu argumentu kopums Eiropas komisijā ir domāts, lai parlaments arī iestātos par šo pamatiesību izpildi un mēģināt izvairīties no sistēmas politizācijas, šai sistēmai ir jābūt tīri juridiskas dabas. Komisija un parlaments ir un paliek politiskas institūcijas, tāpēc e, pamatiesību izpildē ir jābūt Eiropas kopienu tiesas rokās, Vēl bez tam eh, šādas Eiropas politikas izpilda un eh, līguma otrā punkta izpilda, un eh, šo punktu pārkāpums ir ārkārtīgi bīstams, jo parlaments drīkst prasīt no valdībām, lai tās izpildītu pamatiesību hartas nosacījumus. Prieksēdētājs. Visticamākais, ka būs, e, ir kāds, e, kas vēlas izteikties, tas ir Klējas kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šis e, priekšlikums, pēc manām domām, un arī šajā ziņojumā mēs uh, esam saņēmuši uzskaitījumu par visiem tiem aspektiem un visiem tiem pārkāpumiem, kur Eiropas Savienībā notiek, bet uh, šajā ziņojumā nav nekā jauna. Pilnīgi nekā jauna. Nav nedz uzskaitīts jaunas problēmas, nedz piedāvāt jaunu risinājumu, nedz arī tas, kāds vispār ir stāvoklis eh, cilvēktiesībās. 15. punktā tiek uh, uzskaitīt visu pārkāpumu patvērumu meklētāju ziņā, un ir, protams, dalību valsts, kuras neizpilda prasības, piemēram, cilvēki, kur ir likuši savu dzīvību spēles, lai pārbrauktu jūru, šīs dalību valsts par šiem cilvēkiem nerūp, nerūpējas. Es pats esmu apmeklējis Spāniju, mēs bijām Alhesidas un eh, redzējām, kas notiek Gibraltārā. Un katrā šāda apmeklējumā mēs varam tikai konstatēt, eh, cik ārkārtīgi nopietni Frontex eh, krastu robežsārdze un muitas dienests izpilda savus uzdevumus un cik humāni viņi izturās pret tiem, kuri ir uh, tikuši pāri Gibraltāru jūras šaurumam. Un eh, uzskatu, ka šajā ziņojumā samērā lētiem paņēmieniem tiek mēģināts nomelnot policijas, krasta apsārdzes un robežsārdzes darbu. Domāju, ka tas nav pareizi. Pie tam tā nav taisnība. Es nedomāju, ka par šādiem jautājumiem vajadzētu runāt eh, ziņojumā. Ja mēs eh, kā parlaments vēlamies tikt uztverti nopietni, tad mums ir jāuzteic tie cilvēki, kur nopietni izturās pret savu darbu. Tas pats attiecās uz Romiem. Ir piedāvāta vesela tirāda, kur tiek prasīts eh, šo cilvēku, eh, kur tiek prasīts no dažādām iestādēm uzņemties atbildību par romiem, bet vai mēs prasam romiem pašiem uzņemties atbildību par savu dzīvi un savu apkārtni? Un visbeidzot, par rasismu. 18. punkts. Bet eh, mēs nekad nerunājam par rasismu pašu iebraucēju vidū. To mēs redzam gan manā zemē, gan arī Francijā, ka rasisms patiesībā no imigrantu puses attiecībā pret pamatiedzīvotājiem ir daudz lielāks nekā otrādi. Tavares kungs. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es vēlētos pateikties eh, Lujam Mišelam par sagatavoto ziņojumu jo tajā ir uzskaitīti ļoti būtiski demokrātisko vērtību aizsardzības punkti un arī tas, lai Eiropas Savienības dalību valsts saglabātu savu tiesiskas valsts statusu. Ļoti daudz šajā ziņojumā uzsvērtie argumenti daudzus gadus tikuši diskutēti parlamentā, un parlaments vienmēr ir iestājies par to par to izpildi. Ir eh, svarīgi atcerēties, ka patreizējā formā pamatiesību hārta netiek pilnībā īstenot visās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka joprojām ir daudz darāmā un parlamentam vai, teiksim, komisijai vajadzētu uzsvērt šo nepilnību novēršanu. Parlaments vienmēr ir eh, nosodījis to, ka lielākā daļa pārkāpumu. Notiek tādā veidā, ka iedzīvotāji savā ikdienā sastopas ar pārkāpumiem, un institūcijas tajā nav iesaistītas. Piemēram, līguma otrajā punktā tiek pieminēta pamatiesību harta, un Ļoti daudz pārkāpumu notiek nesodīti. Un eh, šo tiesību izpildes ietvars ir jāstiprina. Eiropas dibināšanas lieguma otrajā punktā ir atrunātas šīs pamatiecību hartas izpildes momenti. Un eh, Milūkungs jau runāja Edītas Bauers vārdām, bet EPP eh, e tradicionāli pret eh, pamatiesībām ir izturējušies, kā to ir izteikusi Redings, Redings kundze. Un, uh, 91. 51. punkta pieminēšana šajā pamatiecību hartā ir jāuzteic. Es runāju gan personīgi, gan arī manas politiskās grupas vārdā un Lunačakas kundzes vārdā, kura ir ēna referenti. Un viņas nostāja vienmēr ir bijusi, ka šis ziņojums, ja tas aktīvi vēlas eh, darboties, tad tam ir jābūt vairākiem pielikumiem. Protams, cilvēktiesības tiek pārkāptas, un tas ir nožēlojami, bet uh, nākotnē, novembrī visticamākais, mums ar referentu būs jāvienojas par to, kā mēs uh, ierakstīsim dažādas valsts šajā ziņojumā, un tas attieksies dažādā apmērā no valsts uz valsti. Mēs runājam par institucionālu jautājumu, kas, protams, ir, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīgs un kas atspoguļo pēdējo gadu debatas. Bet eh, ir varbūt svarīgi paraudzīties arī no vispārīgākiem viedokļiem. Un eh, sadarbība starp Eiropas Savienības institūcijām un Eiropas padomu pamatiesību izpildē. Uzskatu, ka būtu būtiski, lai mēs eh, pieprasītu, lai Eiropas Savienība parakstītu cilvēku tiesību hartu, ko ir sagatavojis Eiropas padome. Un eh, varbūt, ka es būšu tik, eh, tik droši un izteikšu arī vēlmu, lai izveidotos sadarbības starp Eiropas Savienību un Eiropas padomu. Protams, eh, tas nebūs īpaši viegli sākumā, bet tomēr būtu svarīgi, lai mēs to īstenotu. Eiropas padome ir tā institūcija, kur uzrauga demokrātisko ietvaru izpildi dalību valstīs. Un es uzskatu, ka Eiropas padomai pašai būtu jādara vairāk. Un uh, Eiropas eh, padomē ir pāri par 40 dalību valstu, un eh, ja visas dalību valsts iestātos par šo nosacījumu izpildu, tad mums izdotos daudz ko panākt. Mēs daudzkārt nosodam valstis, eh, kuras strādājot Eiropas padomē, ir sasniegušas daudz salīdzinot ar to izaispunktu bet eh, šāda uzdevumu sadale nav Eiropas dibināšanas līguma otrajā punktā atrunāta. Trešajā punktā savukārt runa iet par to, ka Eiropas Savienība ir politisku vērtību savienība, kas iestājas par demokrātiju un cilvēku cieņas aizsardzību. Uh, Tas ir saistīts ar cilvēka cieņu, bet eh, šajā pašā trešajā punktā tiek runāts par to, ka galvenais uzdevums Eiropas Savienībā ir veicināt šo vērtību izpildi. Līdz ar to, ja Eiropas eh, Savienība neizpildīs līgumā atrunātos pienākumus, tad eh, vai mēs varam šo pienākumu izpildu prasīt no Eiropas padomas? Domāju, ka to arī vajadzētu pieprasīt no dalību valstīm, un sadarbībā ar Eiropas padomu komisiju varētu darīt vairāk, un tomēr mēs nedrīkstam dubultot šos centienus. Es nezinu, vai vajadzētu izveidot jaunu dienestu vai jaunu komiteju, vajadzētu izmantot jau izveidojušos kontaktus. Mēs zinām, ka Venēcijas komisija ir tikusi izveidota savukārt, un par šīs komitejas darba tiek runāts vairākos, vairākās komitejās. Nepieciešama sadarbība arī ar Kopenhāgenes komiteju. Ir ļoti daudz pozitīvu, ko mēs varētu mācīties no šo komiteju darba. Protams, um, šo tiesību īstenošana prasa gribu, gan politisku, gan arī institucionālu. Un Eiropas Savienībai, sadarbojoties ar Stokholmas komiteju vajadzētu izvairīties no nevajadzīgas centienu un pasākumu dubultošanās. Runājot Bauers kundzes vārdiem, Eiropas Savienība ir politiska institūcija, un ja mēs uzskatām, ka komisijai ir jādarbojas politiski, vēl jau svarīgāk tas ir pirms eh, paredzētajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un Eiropas Savienībai noteikti vajadzētu tālāk strādāt šādā pašā garā. Ok, Frau Sipel. Sipelis kundze. Jā, vielen dank. Jā, liels paldies priekšādātāji. Es domāju, ka man ir uh, Eh, pārāk maz, kas piebilstams pie iepriekšējās runātās teiktā un jau īpaši pie Tavāreša kunga teiktā. Bet es tomēr gribētu uzsvērt dažas lietas. Pirmkārtām, mēs neesam izpildījuši to, ko no mums gaidā Eiropas pilsoņi. Parasti pamatiesību jautājumu mēs eh, tulkojam ārkārtīgi šauri, bieži vien tad, kad ir runa par kādas direktīvas īstenošanu, un pēc tam mēs skatāmies, vai pamatiesības tad ir tikušas ievērotas. Uh, Eiropas pilsoņi gaida, lai viņu tiesības eh, tiktu ievērotas jebkur un jebkurā vietā, un tas attiecas uz ikvienu cilvēku, kas uzturas Eiropas Savienībā atbilstoši likumiem. Tas arī politiskā ziņā ir ļoti svarīgs jautājums. Ļoti bieži mēs novērojam, ka pamatiesības un cilvēktiesības tiek pārkāptas citās valstīs, un mēs bieži vien to ļoti kritizējam. Mēs to bieži vien saistām ar mūsu demokrātijas kultūru. Šeit Eiropas Savienībā mēs uzskatām, ka Tas ir mūsu pienākums, bet mēs piemirstam pārbaudīt situāciju mūsu pašu valstīs, nodrošināt, lai pilsoņu tiesības, pamatiesības un cilvēktiesības tiktu ievērotas arī šeit. Uzskatu, ka mums ir jāveic vēl daudz darba, un mēs noteikti nevarēsim visu izpildīt, ja šo jautājumu traktēsim tikai juridiski. Pamatiesības ir arī politisks jautājums, un mums vajadzētu arī skaidri norādīt, ka šeit pastāv atšķirības starp politiskiem un partiju apsvērumiem. Cilvēka tiesība un pamatiesība ievērošana ir ārkārtīgi nozīmīga, un kā politiskā grupa mēs atbalstīsim jebkādus centienus, kas ļaus mums nodrošināt efektīvu pārbaužu veikšanu, bet eh, tāpat arī mēs vēlēsimies izteikt kritiku un mēģināsim arī izdarīt tādus grozījumus, kas ļaus mums ieviest efektīvus instrumentus pamatiesību nodrošināšanā. Thank you, Mr. Chairman. And, uh, first... Siera kungs, liels paldies priekšādātāji. Pirmam kārtām runājot par uh, tiesībām, es uh, gribētu teikt, ka šodien man nav tiesība izteikties savā dzimtajā valodā, horvātu valodā. Varbūt sekretariāts varētu kaut ko darīt lietas labā. Nu, nav nekāda problēmas, varu runāt arī angliski. Runājot par pamatiesībām un par Eiropas vērtību veicināšanu, Lai nodrošinātu tādu saskaņotāku ziņojumu, es domāju, ka mums vajadzētu vērsties arī pie mūsu dalību valstīm. Vajadzētu tās aicināt, ievērot visas Eiropas parlamenta pieņemtās rezolūcijas. Tad, kad mēs runājam par pamatiesībām, protams, mēs runājam par tiesībām uz brīvību, un, protams, mēs runājam arī par tādu režīmu nosodīšanu, kas ir pārkāpuši šīs pamatiesības. 2009. gadā Eiropas parlaments izdeva rezolūciju, kas nosoda visus totalitāros režīmus. Šīs jautājums ļo, ir ļoti nozīmīgs Centrāla Eiropā. Dažas valstis noteikti ir labi pastrādājušas pie šo, šīs rezolūcijas īstenošanas, bet citas vēl nav pietiekami labi pastrādājušas. Kā jau tika minēts, šis ir arī politisks jautājums, ne tikai juridisks. Un bieži vien mēs novērojam to, ka šādi jautājumi tiek izmantoti, lai izveidotu jaunu uh, ideoloģisku ieroci, nevis lai nodrošinātu samierināšanos. Protams, var redzēt arī to, ka juridiski paņēmieni tiek izmantoti, lai bloķētu samierināšanos. Tiek veidots tāds klimats, kur šie totalitārie eh, režīmi nevarētu vēlreiz izveidoties, jo īpaši šajās Eiropas daļās. Es domāju, ka mums ir jāveido saskaņotāk ziņojums un, iekļaujot šos aspektus, ziņojums noteikti tāds kļūtu. Blankovika kungs. Aha. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšēdētāji. Pirmkārtām es vēlētos apsveikt eh, referentu par darbu pie šī tik svarīgā ziņojuma. Esmu no jaunas dalībvalsts, kas ir ievērojusi jaunu metodoloģiju iestāšanās sarunās, un šeit īpašs uzsvars tika likts uz pamattiesību un brīvību ievērošanu. Kopš iestāšanās sarunās vairs nav tikai 29 sadaļas, bet 35, mēs Horvātijā uh, esam ļoti sapratuši, cik nozīmīga ir sadaļa par pamatiesībām un pamatbrīvībām. Atzīšu, ka tā bija delikātākā mūsu sarunu daļa, cenšoties izpildīt akī. Šeit parādās divi elementi. Pirmam kārtām ir jāsaprot, cik uh, būtisks ir akī attiecībās pamatiesību ievērošana Eiropas Savienībā. Un tāpat arī ir jāņem vērā vēsturiskais darbs, kas ir ieguldīts Eiropas padomes un jo īpaši Eiropas cilvēktiesību tiesas uh, akī piemērošanā. Tāpat arī ir jāņem vērā mūsu pieredze, uh, ko esam uh, izdarījuši vedot šīs sarunas, noteikti, ka šī pieredze būtu jāņem vērā arī turpmākajās sarunās ar, piemēram, ar Meltkalni un arī, arī citām valstīm. Īpašu nozīmi gribētu piešķirt otriem pāntām, kur ir runa par Eiropas pamatvērtībām. Mēs to pilnībā atbalstām. Bet vienlaicīgi mums ir mazliet rūpīgāk jāstrādā pie jaunu mehānismu izveides, kas ļaut uzraudzīt dažādu institūciju darbu pamatiesību izvērtēšanā Eiropas dalību valstīs. Tāpat arī es vēlētos uzsvērt to, ka Horvātija kaut gan 2012. gadā tā vēl nebija dalība valsts, tā ir pilnībā izpildījusi dažādus cilvēktiesību dokumentus, dažādus cilvēktiesību normatīvos aktus, un tā pilnībā atbalst atbilst Eiropas pamatiesību aģentūras vērtējumiem. Tas nozīmē, ka Horvātija patiešām ievēro cilvēktiesības. Paldies! Labi, tagad varbūt uzklausīsim Eiropas komisiju, pirms došu vārdu atkal referentam. Vai komisijai ir kas sakāms? Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšēdētāji! Eiropas Savienība balstās uz zināmām uh, kopīgām pamatvērtībām. Tās nevaram uztvert par pašsaprotamām. Mums ir vajadzīgi tādi rīki un instrumenti, kas uh, ļautu mums pilsoņiem parādīt, ka mēs spējam rīkoties, ja šīs vērtības tiek apdraudētas. Šo punktu priekšādātājs Barozu uzsvēra savā uzrunā par Eiropas Savienības stāvokli šogad. Uh, Mums ir jādomā par cilvēktiesību un pamatiesību situāciju mūsu pašu dalību valstīs. Ir jāiet tālāk, mēs nevaram runāt tikai par politiskiem instrumentiem, par politisku pārliecību un uh, septīto pantu tādu kā kodoli ieroci, uh, kur ir runa par dalību valsts tiesību apturēšanu. Barozo ir nācis klajā ar paziņojumu par šo tematu. Pieredze ir pierādījusi, ka komisija spēlē nozīmīgu lomu, jo tā ir tāds kā neatkarīgs un objektīvs tiesnesis šajos jautājumos. Mēs strādājam pie tiesiskuma mehānisma, un mēs par to arī runēs, runāsim šajā paziņojumā. Pamatprincipi ir šādi. Šo mehānismu var ierosināt tikai tad, ja pastāv patiešām nopietnas sistēmisks tiesiskuma apdraudējums un šo mehānismu arī ieros, ierosina balstoties uz konkrētiem nosacījumiem nodrošinot vienlīdzību starp dalību valstīm. Un dalību valstu vienlīdzība ir ārkārtīgi būtiska. Dubult standārtus nedrīkst piemērot. Mūsu nolūks nav uh, atkārtot jau pastāvošos pasākumus proti uh, padomes, um, Eiropas padomes vadību. Uh, bet mēs vēlamies rīkoties, ja tiesiskums tiek apdraudēts kādā no mūsu dalību valstīm. Mums ir jāuzsāk dialogs ar visām iesaistītajām pusēm, un e, tieši tāpēc komisija novembrī organizēs e, konferenci par tiesiskuma lomu Eiropas Savienībā kur mēs spriedīsim par tiesiskumu un pamatbrīvībām. Tie būs galvenie diskusiju temati. Paldies! Varbūt došu vārdu arī prezidentūras pārstāvim, pirms izteiksies referents. Padoms prezidentūra. Jūs nevēlties izteikties? Nē. Tad došu vārdu atkal referentam, Lujim Mišelam. Jā. Nu, nav tāda sajūta, ka es varēšu noslēgt, bet es vismaz varēšu īsi atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Es esmu diezgan pārsteigts patiesības sakot, uzklausot uh, eh, Melokunga teikto, jo būtībā viņš teica, ka uh, Eh, tātad viņš runāja par šī jautājuma politizācijas risku, bet es domāju, ka šis eh, ziņojums tieši pretēji Melokungs eh, rīkojas, jo šis ziņojums vēlas panākt skaidru procedūru uz nediskutējumiem indikatoriem, kas pavisam nav politiski. Tātad jūsu teiktā tonis, es jūs, protams, ļoti cienu, bet tā bija tāda, zinām, debašu politizācija Tātad eh, tas tieši tas ir tas, ko mēs nevēlamies panākt. Un eh, eh, tas tiešām ir tā, it kā mēs būtu akli, un tas nav tas, ko mēs gribam panākt. Proti, mēs nedrīkstam noliegt, ka ir cilvēktiesība problēmas Eiropas Savienībā. Mēs nedrīkstam būt akli pret tām. Un uh, Jā, es konstatēju, ka gandrīz visās uh, valstīs, arī manējā, ir problēmas ar cilvēktiesībām. Uh, Pasauli nav uh, nevainojama, um, bet nu, jāturpina un jāpastiprina mūsu aktivitāte šajā jomā. Uh, Es domāju, ka mēs tiešām esam realistiski, jo padome un komisija prasīja jaunu mehānismu, tātad es neesmu tas, kas ir e nereāls, kas, kas uh, sapņotājs te ir un prasa kaut kādu instrumentu. Ir nepieciešams instruments, lai uh, reglamentētu, lai arī izsinātu šīs problēmas. Tātad uh, es nemirkli. Uh, nešaubos, ka jūs vēlties uh, panākt cilvēktiesību ievērošanu. Es neapšaubu jūsu godīgumu šajā jautājumā, bet tomēr es gribētu jums uh, lūgt paplašināt savu redzesloku un mm, es negribu nekādā gadījumā politizēt šo jautājumu. Es varbūt uh, to darīšu vēlāk, jo tā ir mana parlamentārā uh, brīvība, es to varu darīt. Es varēšu pēc tam ziņot neformāli par visiem cilvēktiesību uh, pārkāpumiem, kas uh, notiek dalībvalstīs. Es varu par katru valsti runāt. Es zinu, ka to es uh, šajā ziņā man nevarēšu iekļaut, bet jūs man neaizlieksiet uh, izteikties konkrēti par konkrētiem pārkāpumiem, smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem dalībvalstīs. Es uh, Es nerunāšu tagad par šiem uh, romu gadījumiem, uh, visas šīs te deklarācijas, kas neatbilst ne Eiropas, ne manām vērtībām. Es uh, tām vispār nepieskaršos. Kas attiec uz Tavarešu kungu, paldies viņam par uh, viņa teikto un par ieteikumiem. Es piekrītu viņa priekšlikumiem. Viņš jau um, Tātad uh, uzsvēr to, ka ir disk, izplatīts uh, referenta dokuments par situāciju dalību valstīs, uh, atsaucoties uz to, ko teikuši nevalstiskās organizācijas un citas organizācijas, kam ir informācija šajā jomā. Un tātad ir jau šāds situācijas novērtējums, un mēs strādāsim ar visiem šiem jautājumiem. Kas attiecas uz Eiropu, es tikos ar Eiropas padomes uh, pārstāvjiem, un Tavareša kungs, jūs eh, jau teicāt, ka noteikti ir iespējams labi sadarboties, lai nepārklātos eh, mūsu darbība, bet um, nevar arī um, pilnībā atteikties no mūsu mīstīs. Mums ir sava loma un sava specifika. Eiropas padome ir uh, partners, ko mēs pārāk maz izmantojam, tā man šķiet, bet tas ir eh, arī tāds privileģēts partneris, bet mēs neprasīsim viņiem mūsu darbu veikt mūsu vietā. Tātad es jums pilnībā piekrītu. Par Kopenhāgenes komisiju es, protams, gaidu priekšsēdētāju un jūsu rakstiskus eh, ieteikumus. Cipels kundz, paldies! Es zinu, ka pilsoņi tiešām eh, liek liels cerības uz cilvēktiesību jomu Eiropas Savienībā. Uh, Un eh, jūs arī nesen publicējāt aptaujas, eh, un es domāju, ka to var arī iekļaut ziņojumā. Es uzklausīju jauno horvātu kolēģi, man ļoti patika viņa eh, uzstāšanās, sveicu viņu mūsu parlamentā, un viņš runāja par ļoti svarīgām lietām. Es domāju, ka tiešām ir jāiedvesmojas no pagātnes, jāmācās no totalitārisma, nacisma, komunisma, uh, sekām, lai stiprinātu cilvēktiesības, demokrātiju, tiesiskumu Eiropā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, jaunajās un vecajās. Jūs redzēsiet, jūs pamaniesiet varbūt, ka es runāju par cilvēktiesību trūkumiem, pārkāpumiem eh, dalībvalstīs, un jūs redzēsiet, ka es, dārgie kolēģi, nešķiroju vecās vai jaunās dalībvalstis. Es runāju par visām valstīm, jo šie pārkāpumi notiek visur. Uh, Un man liekas, tas ir svarīgi to uzsvērt. Es kādu aizmirsu? Nē. Jā, tas bija viss. Es izteicos diezgan īsi, bet cerams, ka atbildēs visiem jautājumiem. Paldies, Mišēl kungs. I... Tātad, mans ieteikums būtu šāds. Šīs jautājums bija paredzēts darba kārtībā tieši pirms balsošanas, kas savukārt ir paredzēta 10.30. Bet eh, ņemot vērā, ka deputāti parasti ierodas tieši uz balsošanu, varbūt mēs varētu pārtraukt sanāksmes pusstundu. Tas nozīmē, ka mēs varēsim balsot elektroniski tieši tad, kad tas ir paredzēts darba kārtībā 10.30. Vēl neliels paziņojums Mūtera kungam šodien ir dzimšanas diena. Sveicam jūs dzimšanas dienā! Congratulations. So, in half an hour we have... Tātad pēc pusstundas balsošana.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

Lūdzu, uzklausiet, kas man ir sakāms. Jā, esat ieradušies patiešām laikā. Mēs bijām paredzējuši sākt balsot 10.30. Lielas paldies, ka esat visi ieradušies. Lielas paldies, ka esat ieradušies laikā. Mums ir jānobalso par eh, dažām lietām. Kā jau bija paziņots, tas ir astotais punkts. Nē, es atvainojos, sestais un septītais punkts. Sestais Trešo valstu saraksts, kuru pilsoņiem šķērsojot dalību valstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām. Un trešo valstu saraksts, uz kuru pilsoņiem šī prasība neatiecas. Un pēc tam septītais punkts attiecas uz Sīrijas bēgļiem. Pirmais mūsu punkts ir Marijas Gabriels sagatavots punkts. Mums ir eh, jābalso, bet viņa vēlējās izteikties pirms balsojuma. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, atļaušos tagad eh, vērsties pie visiem kolēģiem, lai lūgtu atlikt balsojumu Es to daru, lai nodrošinātu caurskatāmību. Par šo jautājumu jau no paša sākuma mums ir lieliska sadarbība ar visiem ēnu referentiem. Gribu viņiem par to pateikties. Un uh, ir arī procedūra, kur mēs ievērojam, atgārdināšu, ka uh, šī ir pirmā reize, kad Eiropas parlaments uh, piedalās lēmumu pieņemšanā par tik nopietnu un delikātu jautājumu. Un, uh, Es domāju, ka mums šeit ir liela atbildība. Mēs raidām vēstījumu. Un uh, tas ir tāds, ka ir jāievēro procedūra, un tas ir vēstījums par caurskatāmību un dialogu. Tātad, ja šodien es lūdzu atlikt balsojumu, tad to daru tāpēc, ka a, uh, mums bija iesniegti mutiskie grozījumi, kuri attiecas uz valstīm, uh, pret kurām mēs principā neesam pret, bet uh, Mums ir nepieciešams parlamentā savākt visu informāciju, ko varam savākt, lai pieņemtu labu lēmumu. Un tieši tāpēc, priekšsēdētāji, es lūdzu šo balsojumu atlikšanu. Un es izsaku priekšlikumu, uh, lai jūs nosūtītu mūsu vārdā vēstuli trim valstīm, kurās. Uh, Acīm redzot, ir šeit vairākums eh, komisijā eh, Kolumbijai, Peru un Ārābu Emirātiem, lai no viņu puses mēs varētu saņemt informāciju par eh, viņu sagatavošanās stāvokli. Kāpēc šīs, tātad kāda ir kritērija, kas šīm valstīm jāizpilda? Ja saņemsim informāciju par šīm lietām no visajā, visām pusēm, tad varēsim pieņemt uh, lēmumu balstoties uz faktiem. Jo, ja mēs tagad uh, būsim par vai pret kādu uh, lēmumu, tad, tad, ja mēs to darīsim vēlāk, tad tādējādi mēs respektēsim procedūru un dialogu un caurskatāmību un tādējādi raizīs, raidīsim vēstījumu gan citām institūcijām, gan Eiropas pilsoņiem par to, ka parlaments pirmo reizi uh, Uh, pieņem uh, šādu veidu lēmumu, bet arī, ka uh, šī ir institūcija, kam ir svarīgi, lai tas tiktu darīts, respektējot visus noteikumus un caurskatāmību. Es domāju, ka visu esmu izklāstījusi, protams, atstāšu lēmumu jūsu ziņā, visu mūsu ziņā, un tas ir priekšlikums, ko piedāvāju kolēģiem, un, manuprāt, kolēģi arī pārzina šo lietu, un uh, Es domāju, ka tādu lēmumu varētu pieņemt caurskatāmības dēļ. Paldies! Paldies, Gabrielas kundze! Ir kolēģi, kas uh, lūdz vārdu. Sāksim ar Fažons kundze. Čumis. Paldies, priekšādātāji! Pirmām kārtām es, kā ēnu referenti no sociāldemokrāta grupas, vēlētos pateikties Gabrielas kundzei par viņas ieguldītajiem pūliņiem un es vēlētos atbalstīt viņas eh, priekšlikumu komitejai atlikt balsojumu uz divām nedēļām. Viņa ļoti labi argumentēja šo savu lūgumu, un es vēlētos uzsvērt, ka eh, pēdējās stundās pirms šodienas balsojuma mēs visi piedzīvojām lielu spiedienu un lielu lobēšanu no dažādām valstīm, kas vēlējās, lai tās arī tiktu iekļautas pozitīvajā sarakstā, tātad bezvīzu rež režīmā. Uh, Es domāju, ka ļoti daudzi kolēģi saprot, ka mēs šodien spriežam par sensitīvu jautājumu. Mums ir vajadzīgs laiks, lai vēlreiz apsēstos un lai saņemtu vairāk pierādījumu. Tas tiek darīts sauradzamības labā, kā jau Marija minēja. Es patiešām vēlos viņu atbalstīt. Šis ir ļoti delikāts jautājums. Pēdējās minūtēs ir iesniegti daudz mutiski grozījumi. Mēs šeit spriežam par jautājumu, kas cituprāt būtu procedūras pārkāpums, un tāpēc mums ir jāapspriežas, mums ir jābūt nopietniem, jo mūsu rokās ir ļoti liela atbildība. Es uzskatu, ka šīs komitejas rezultāti nedrīkstētu būt pret to, ko pilsoņi no mums sagaida. Vīzu politika ir ārkārtīgi nozīmīgs un sensitīvs jautājums. Mēs nevaram pieņemt lēmumus bez e, nopietnas izvērtēšanas un bez nopietnām diskusijām komitejā. Vēl citi ēnu referenti ir lūguši vārdu. Lui Mišels arī ir ēnu referents. Vai jūs esat ēnu referente? Priekšsēdētāji, dargie kolēģi, es, protams, cienu un respektēju Marijas Gabrielas darbu, un es, protams, saprotu argumentu, kur viņa uzsver, bet es īsti labi nesaprotu viņas piedāvāto procedūru. Viņa piedāvā atlikt uz 15 dienām šo balsojumu. Kā tad 15 dienu laikā mēs varēsim nosūtīt šo vēstuli un tajā pašā laikā saņemt arī skaidrojums no desmit valstīm? Tātad šī atlikšana noteikti būs uh, ilgāka, un šajā sasaukumā mēs vairs pie šī jautājuma neatgriezīsimies. Man tiešām ir tiešām nedaudz žēl, ka uh, šīs 16 valstis AKP, uh, tās bija tās, uh, kas tagad tiek saņemts kā ķīlnieces un tiek nosodītas uh, uh, šī uh, lobbyistu radītā hausa dēļ. Uh, Es nedzirdēju, uh, ka šie trīs grozījumi, uh, es dzirdēju, ka tie ir atsaukt, kas varēja radīt problēmas. Tātad uh, man izskatās, ka ir tāds, tāda tendence atbalstīt priekšlikumu. Kāpēc uh, mēs nevaram iet uz priekšu jau uh, pieņemt lēmumu attiecībā uz virkni valstu, es būtu piekritis uh, atlikt balsojumu, ja šie uh, grozījumi tiktu paturēti un ja būtu šī polēmika, bet es atvainojos. Tad, kad tiek teicis, ka mums ir jāpieņem lēmums, zinot visus faktus, jā, mēs pieņemasim lēmumus, uh, uh, uh, zinot visus faktus. Uh, Tie cilvēki, kas ir šeit, eh, tie taču ir informēti. Es eh, šaubos, ka šie cilvēki nemaz eh, šodien vēl nezina, vai šīs valsts varēs saņemt šo īpašo attieksmi vai nē. Viņi taču to jau zina. Kā tad var būt tik svarīgi lēmumi, kas tik ļoti var tagad izmainīt lēmumu pieņemšanu? Nu, es neticu, ka tā ir. Paldies, Mīšel kungs, Kirkopa kungs, lūdzu īsi. To support very much uh, those last Priekšsēdētāji, vai jūs man dzirdat? Es eh, gribētu atbalstīt eh, šīs, šos pēdējos komentārus. Es ar lielu prieku balsošanas sarakstā uh, redzēju šos mutiskos grozījumus. Tas, protams, būtu šīs komitejas ziņā izlemt, vai tie ir atbalstāmi vai nē. Mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka uh, Visi šie vārdi, ko mēs šeit redzam, visticamāk nesaruks tuvāko nedēļu laikā, visticamāk, ka šo vārdu kļūs vēl vairāk. Es nedomāju, ka šajā komitejā vajadzētu izveidot tādu atvērtu sarakstu, kur parādās jauni pieteicēji bez jebkādiem argumentiem, bet iespējams, ka ir arī tādi pieteicēji, kas uh, ir pietiekami pamatoti ne tikai šie Arāba Emirāti, kas šeit ir pieminēti. Šķiet, ka attiecībā uz Arābu Emirātiem šī cīņa turpinās jau vairāk nekā divus gadus. Ir bijis ļoti daudz diskusiju, un es uzskatu, ka attiecībā uz šo valsti esam bijuši pietiekami nopietni. Tāpat arī es uzskatu, ka e, komitejai vajadzētu būt atbildīgai un vajadzētu pieņemt šos lēmumus saskaņā ar noteikumiem un saskaņā ar uh, visiem veiktajiem sagatavošanās darbiem. Es saprotu, ko saka referente, bet eh, es eh, īsti neredzu, kā mēs varētu rīkoties. Visticamāk, ka jūs nevarat pateikt, ka tuvāko nedēļu laikā, tuvāko divu nedēļu laikā nedrīkstēs papildināt šo sarakstu ar citiem jauniem vārdiem. Es domāju, ka šis pašreizējais saraksts ir pietiekami akceptējams, un tas pilnībā atbalsta mūsu prasībām. Štenukas kundze. Jā, paldies priekšādātāji. Jā, es esmu par uh, atlikšanu. Uzskatu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi nopietns un nedrīkstētu būt tā, ka vienu dienu pirms balsojuma parādās mutiski grozījumi un mums ir jābalso jau šodien. Es uzskatu, ka mums ir jāorganizē ēnu referentu sanāksme un mums ir jāpaskatās, kāds ir pašreizējais stāvoklis. Mums ir jādomā par to, kā mēs izmantosim savas jaunās tiesības pieņemt lēmumus šādos jautājumos. Es, protams, arī atbalstu iepriekšējos runātājus, visa mūsu grupa atbalsta to, ka ir vajadzīgs vismaz viens mēnesis atlikšanai, ne tikai divas nedēļas. Ernstas kundze, jā, pavisam īsi arī mēs esam par atlikšanu patiešām uh, svarīgi, ka mēs šeit uh, gribam teikt, ka mēs eh, runājam par atlikšanu, mēs uh, neatsakāmies no šī jautājuma risināšanas. Mēs arī tikāmies ar valstu un valdību vadītājiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu uh, saņemt skaidrus pamatojumus no šīm uh, valdībām. Es pilnībā atbalstu visu to, ko teica Tāņa. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pilnīgi nopietni uh, pieiet šim jautājumam. Galu galā šeit ir runa tikai par atlikšanu, ne par to, ka mēs likvidējam vispār šo punktu. Es uzskatu, ka mums pārējām politiskajām grupām vajadzētu dot laiku izteikt savus argumentus. Nevajadzētu tagad sašust. Es uzskatu, ka nav nekāda pamata uztraukumam. Muchas gracias. <clears throat> Muchas gracias. Dievs, Demērkungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, pāris lietas pateikšu, bet pirmkārt sakojošo. Vispirms gribētu pateikties eh, par paveikto darbu referentei. Tā ir kolēģi no mūsu politiskās saimas, un es zinu, par ko es runāju, jo mēs visi zinām. Es eh, trīs reizes biju referents par eh, šo eh, regulu. Un es esmu par to, lai šis ziņojums tiešām arī tiktu virzīts uz priekšu. Kā jau teicu, mēs esam no vienas politiskās grupas, eh, bet mūsu viedokļi atšķiras. Man, diemžēl, ir Jāsaka, ka es neatbalstu šo balsojumu atlikšanu, un tur var minēt arī vairākus iemeslus. Un šie iemesli ir tiešām pamatoti. Tika minēts caurskatāmības arguments. Regula ir caurskatāma, un tā arī paredz darīt to, ko mēs šeit uh, vēlamies darīt, proti paredzēt mutiskus grozījumus. Tātad caurskatāmība nav uh, pārkāpta šeit vai neievērota. Jo pretējā gadījumā mēs uh, to nebūtu uh, pieņēmuši. Tātad atlikšana uz divām nedēļām. Varbūt, ka daži to nezin, tāpēc tagad pateikšu, ka Kolumbija un Peru ir iesnieguši tehniskus dokumentus. Eiropas komisija arī ir saņēmuši šos dokumentus, un tur ir skaidri rakstīts, kuri tad ir tie vērtēšanas punkti, kas mums ļautu šo priekšlikumu, kuras iesniedzu kopā ar Agilāru uh, kungu un Vēbers kundzi, to norādīt vai pieņemt. Tas arī ir apkopots tirzniecības nolīgumā. Mums taču nebūtu bijis iespējams parakstīt uh, tirzniecības nolīgumus ar Kolumbiju un Peru, ja mēs nebūtu bijuši droši, ka šie jautājumi ir ievēroti. Un šeit es sāku ar, sākšu ar cilvēktiesībām. Uh, ir arī attiecīgas institūcijas Kolumbijā un Peru. Var runāt arī par augsto ceļojumu dokumentu kvalitāti, kuros ir arī biometriskie dati, ir savstarpīguma prasība. Tātad eh, tas, ka ir apusējība šajā vīzu atvieglojuma režīmā. Šajās valstīs ir augsti izaugsmas rādītāji Mm, tās ir visstraujāk augošās valstis Dienvidamerikas daļā. Un vēl kaut kas, ko jūs varbūt nezināt, ir jau daudz Peru un Kolumbijas pilsoņu Eiropā, kas šeit strādā, un šīs darba attiecības tiek turpinātas. Priekšsādātāja kungs, noslēgumā gribētu pastāstīt vēl kaut ko, ko labi pārzinu - drošības joma. Uh, drošība uh, ir svarīga abām pusēm. Protams, ka tur ir problēmas, bet jāpadomā par vēl vienu lietu. Peru un Kolumbijas valdība ir apliecinājušas, ka tās rūpēsies par drošību. Uh, un tas ir arī jāvērtē objektīvi, un visu šo minēto iemeslu dēļ varētu vēl daudzus nosaukt, bet tad runātu vairākas stundas, tātad šo iemeslu dēļ es gribētu tomēr lūgt, lai Gabriels kundzes priekšlikums netiktu atbalstīts. Jā, tika piedāvāts atlikt balsojumu, un tas atbilst arī uh, reglamentam, ja referente prasa uh, atlikšanu, tad mēs varam balsot par vai pret. Tagad uh, ir uh, uzklausīti dažādi argumenti, vēl Cipels kundze, un tad es gribētu teikt, ka jābalso par šo atlikšanu. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es arī varu diezgan īsi izteikties mums priekšā ir balsojums, un es nedomāju, ka tagad ir piemēroti tagad uh, debatēt atsevišķi saturiski par atsevišķām valstīm. Šīs debats jau ir notikušas, un tagad sākt jaunas diskusijas. Uh, tas nav tas, kas mums ir jādara, kad runājam par balsojumu atlikšanu. Es domāju, ka kolēģiem šeit, neskatoties uz to, vai ir atsaukti mutiskie grozījumi vai nē, Es tomēr uzskatu, ka uh, pēdējā brīdī, proti nevis pirms divām dienām, bet vēl vakar uh, pēc politiskās grupas sanāksmes tika iega, iesniegti jauni uh, grozījumi. Nu, tas taču nav nopietni, kolēģi, kā var tādā procedūrā darboties. Tas būtu viss vēl jāizmeklē un jāpārbauda. Es uzskatu, ka šī procedūra un šie vēl iesniegtie grozījumi ir tik neveiksmīga, ka uh, Es eh, tiešām piekrītu šim priekšlikumam atlikt balsojumu, lai mēs mierīgi varētu vēl saturiski izdiskutēt, kā rīkoties šajos jautājumos, un tad varbūt vēl tiešām izdiskutēt visas šīs valstis, kas ir sarakstā, tātad esmu par atlikšanu. Obviously, there is a division of opinions. Obviously, we Protams, ir viedokļu atšķirības. Un eh, mēs uzklausījām gan referenti, un eh, šobrīd izskatās, ka vairākums liecas uz atlikšanas uz vēlāku laiku pusi. Tagad balsosim, atliekam vai nē. Ko jūs vēlējāties teikt atcauc uz reglamentu? Jā, priekšsēdētāja kungs atcauc uz reglamentu. Es vēlētos jums pajautāt, izskaidrot Trīs mutiskie grozījumi, kur šeit pieminēja, ir atsaukti. To pieminēja gan Luīmis Šelakungs, bet es vēlētos, lai jūs, jūs prieksēdētāji amatā pateiktu, ka trīs mutiskie grozījumi ir atsaukti, prieksēdētājs. Jā, protams. Mēs jau saprotam, ka grozījumi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 un 18, visi šie grozījumi ir atsaukti. Tātad par šiem mēs nebalsojam. Bet tagad mēs balsojam par atlikšanu uz vēlāku laiku. Pārbaudam elektroniski, vai darbojas. Tātad tie, kuri ir par atlikšanu, tie balsoja jā, un tie, kuri ir pret to, lai atliekam uz vēlāku laiku, tie balso nē. Lūdzu, elektroniskā balsošana. Elekt There is EPP plus one. EPP ir viens par daudz. Tagad ir ok. Beidzam balsot. 32 par atlikšanu un 24 ir pret. Tātad atliekam uz vēlāku laiku. Tagad par Sīriju balsojam. Rezolūcija par Sīriju. Sīrijā. Par Sīriju tā tad. No. Priekšsēdētājs meklē savu balsošanas sarakstu. Mrs. Vikstrom! Vikstrēms kundze. Atsauc uz reglamentu, prieksēdētāja kungs. Lūdzu pārējām pie balsojuma par Sīriju. Prieksēdētājs runā, mēs balsojam par Sīriju. Mums ir jābalso par Sīriju silence. Those leaving the room, do it in silence, please. Mrs. Vikstrom. Vikstrēms kundze atcauc uz reglamentu. Mēs e, šeit diskutējam dažādas atsaucas uz reglamentu, kamēr mums ir jābalso par rezolūciju uz Sīriju. Daudz deputāti dodas prom, es to uzskatu par apkaunojumu mūsu parlamentam. Lūdzu pāriem tūlīt pie balsojuma. Uh, Jā, mēs jau arī tā domājām darīt, saka prieksēdētājs. Mēs nobalsojām par balsojumu atlikšanu par iepriekšējo punktu, un tagad mēs balsojam par rezolūciju Sīrijai. Vēl viena atsauc uz reglamentu. E, eh, prezidente, e, eh, esta... Prieksēdētāja kungs. Šī rezolūcija, par kuru mēs balsojam ir saistīta ar budžeta problēmām. Budžets ir ticis samazināts, jo ir vairākas politiskās grupas, kuras ir pret to, lai tiktu atlicināt papildus līdzekļu bēgļu plūsmas uzņemšanai. Es uzskatu, ka rezolūcija ir lieliska, bet būs problemātiski to izpildīt. Priekšsēdētājs, mēs balsojam tagad viss par Sīriju. Par grozījumiem Pirmais grozējums par. Labi blokā visas kopā. Visi piekrīt par balsošanu blokā. Labi. Kuri par? Pret. Noraidīti. Visi septiņi grozījumi. Un tagad balsojam par rezolūcijas priekšlikumu. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Četrdesmit trīs par, divi pret, neviens nav atturējies. Kleisa kungs, jā, lūdzu, vārds jums. Prieksēdētāji kungs. Prieksēdētāji kungs. Man ir ļoti, ļoti žēl, ka mēs nevarējām balsot par visiem septiņiem grozījumiem atsevišķi. Tas jau nebūtu bijis balsojums, kas prasītu stundas. Es uzskatu, ka ir nožēlojami, ka mēs balsojām par visiem septiņiem grozījumiem kopā. Prieksēdētājs, jā, jums ir taisnība, saprotu jūsu argumentāciju, bet vairākums deputātu un arī koordinatoru no politiskajām grupām vēlējās balsot par visiem kopumā. Es saprotu jūsu argumentu un to arī uzklausu, bet mēs nobalsojām par visiem kopā. Pūkstens 11. sākam izskatīt nākamo darba kārtības punktu, un ir jau 11. Kolēģi! Lūdzu, ievērosim klusumu. To... Pārējām pie protokols par šaujamieroču to detaļu sastāvdaļu un munīcijas nelegāls izgatavošanas un aprits apkar apkarošanu, kas papildina apvienoto nāciju organizācijas konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību. Referente ir Matju kundze. Un šobrīd Veronika nav ieradusies šeit, viņu pārstāvēs Fosa kungs. Mums ir jāizskata atzinuma projekts, ziņojuma projekts, un pēc tam eh, gan ēnu referenti, gan arī komisija varēs izteikties. Forskungs, vārds jums. Fildank. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Veronikas Matjē vārdā gribētu šodien uh, uzstāties, nolasīt viņas uh, sagatavoto paziņojumu. To viņa man uzticēja. Veronika Matjē pateica sirsnīgi ēnu referentiem par labo sadarbību un atbalstu šajā jautājumā, Protokols par šaujamieroču to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un aprits apkarošanu eh, paredz eh, eh, nelegālo šo detaļu um, ražošanu apkarot uh, un iznīdēt, un šis ir protokols papildinot uh, apvienoto nāciju nolīgumu par uh, pārobežu organizēto noziedzību. Ir vēl divi uh, uh, protokoli, kas attiec uz cilvēku tirzniecību un uh, migrantu um, ie, nelegāli ievešanu, tie jau ir noslēgti. Um, un, um, Eiropas Savienība šo protokolu par šaujamieroču, to detaļu sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un aprits apkarošanu parakstīja 2002. gadā un tādējādi apņēmās to arī noslēgt, tad, kad Eiropas likumdošana būs pienācīgi pielāgota. Un tas arī ir noticis ar padomas 12. 13. jūnija ieteikumu par vienotu rīcību dalību valstīs attiecībā uz policijas iestāžu pārobežu pieprasījumiem, par uh, uh konfiscētiem uh, ieročiem un uh, uh, tieslības sargājušo iestāžu darbība varēja tikt uzlabota ar 2008. gada 51. direktīvu, jaunie noteikumi tika uh, Uh, atbilstoši pielāgoti par uh, ieroču transportēšanu Eiropas Savienībā. 258. Um, direktīva par uh, apvienoto nāciju protokola īstenošana rada pietiekamu ietvaru uh, attiecībā uz eksporta atļaujām. Un uh, tur ir runa arī par uh, tranzītu attiecībā uz šaujamieročiem, munīciju un to sastāvdaļām. Eiropas Savienība tāpēc var Eh, šī protokola noslēgšanu apstiprināt, eh, ratificējot šo protokolu eh, visām dalībvalstīm šie noteikumi stāsies spēkā Eiropas likuma ietvaros un protokols mūsuprāt daudzās jomās ir tiešām absolūti nepieciešams uzsvēršu, ka nelegālā tirzniecība ar šaimieročiem ir milzīga problēma. Pēdējie Eiropā ziņojumi, jo īpaši eh, Zokta ziņojums un Sken eh, komandas ziņojums parāda, ka kriminālas grupas, noziedzīgas grupas, eh, ieroču tirzniecību izmanto kā ienākumu avotu. Uh, 19 ehm, valstīs ir 39 eh, grupas, eh, kas darbojas, un 25 eh, grupām tā ir galvenā darbība, un 14 grupām tā ir papildinoša darbība, kā, ar ko tā noda, tās nodarbojas. Uh, Un kolēģi referente uzsver, ka cīņa pret nelegālo tirzniecību ar šaujamieročiem ir viena no Eiropas Savienības iekšējās drošības uh, str stratēģijas prioritāte un arī atbilst 7. jūnija uh, secinājumiem, ko pieņēmus padome, runājot par organizētās noziedzības apkarošanu. Juridiskie noteikumi protokolā pastiprinās mūsu cīņu pret šo nelegālo tirzniecību un uh, šeit ir runa par uh, ieroču marķēšanu, kas labāk tiks kontrolēta un arī eksports tiks labāk kontrolēts. Referenti uzsver, ka uh, informācijas apmaiņas uh, nozīme, kas ir uzsvērta 12. pantā protokolā un uh, uh, tas, ka noziedzībai nav robežu, uh, Tas nozīmē, ka uh, jebkura ja veida nelegālo tirzniecību, arī ieroču tirzniecību mēs varēsim apkarot uh, veiksmīgi tikai tad, ja sadarbība starp dalībvalstīm būs labāka, un tā ir jābūt labākai nekā uh, organizētajām noziedzības grupām. Ir ļoti svarīgi uh, informācija par noziedzīgām grupām, par viņu metodēm un palīglīdzekļiem. Uh, un uh, marsu tiem neatļautajiem ieročiem, tirgotājiem un ražotājiem un uh, importētājiem un eksportētājiem un arī labāko praksi uh, apkarošanas ietvaros pret neregālo ražošanu un uh, um, tirzniecību ir svarīgi ar to visu apmainīties un dalīties. Ir ļoti daudz nelegālu uh, Uh, ieroči, kas, kā piemēram, Kalašņiko, kas nāk no Balkāniem, tiek uh, kontrabandas ceļā ievest Eiropas Savienībā. Un uh, dalībvalsts arī zina šos maršrutus, un, diemžēl, dalībvalstis pietiekam neapmainās ar informāciju, uh, Eh, to atzīmē referente, un nepietiekami iestājas par to, lai šie draudi tiktu apkaroti. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka liela daļa šo ieroču nonāk organizēto eh, noziedzīgo grupu rokās. Un eh, tāpēc referente prasa dalību valstis izlēmīgi rīkoties un informācijas apmaiņu īstenot ar šo Eiropola izveidoto sistēmu, ar tā starpniecību Tur ir apmēram 20 datu veidi, uh, kas skar šos neatļautos uh, šaujamieročus, uh, tādējādi šos datus var pārbaudīt ar šīs sistēmas starpniecību, un tāpēc referenta atbalsta ieteikumu, ka vajadzētu izveidot centrālu struktūru Eiropola ietvaros, kas būtu atbildīga par nelegālos ieroču tirzniecības uzraudzību, Tas varētu atvieglot sadarbību dalību valsts starpā, dodot uh, atbalstu tām šajā darbā. Tā kā Eiropas Savienība ir pielāgojusi savu likumdošanu, tad tā var tagad arī šo protokolu par nelegālo šaujamieroču uh, ražošanu un tirzniecību um, noslēgt. Tas ir ļoti būtisks protokols. Tas dos mums iespēju uh, um, runājot par uh, nelegālo uh, šaujamieroču tirzniecību, ļaus mums uh, aktīvāk pret to cīnīties, jo uh, realtātē šī tirzniecība tiešām vēl ļoti plaši notiek, diemžēl, un tāpēc referente iesaka uh, plaši atbalstīt šo ieteikumu, proti par protokolu ratifikāciju, un paldies par uzmanību. Dank. Now, we haven't... Paldies. Klods Morais vēlas izteikties. Šajās debatēs Morais kungs. Paldies! Vēlējos tikai īsumā pateikt to, ka Vosakungs ir sniecis ļoti plašu ieskatu tajā, ko Mēsju kundze ir iekļāvusi šajā ziņojumā. No S&D politiskās grupas mēs vēlētos atbalstīt šo ziņojumu. Mēs eh, neiesniegsim grozījumu, jo mums ir bijusi ātri sagatavot rezolūciju par apvienoto nāciju protokolu. Mēs vēlētos, lai arī Eiropola rekomendācijas, kuras jau parādās šajā ziņojumā, arī tiktu izskat, izskatītas un eh, ēnu referentu tikšanās reizē visi ēnu referenti izteica savu atbalstu šādai, šādam tekstam. Valsukungs jau pieminēja ļoti daudz, ko piebilstams man nekas īpaši nebūtu. Mums sociāldemokrāta grupai šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo nelegāla ieroču ražošana un tirzniecība ir apkarojama, un tāpēc eh, mēs eh, neiesniegsim nevienu grozījumu Paldies Vosakungam par ļoti no nu, dažādiem skatu punktiem dažādoto ziņojumu, un mēs ceram, ka mums izdosies pieņemt rezolūciju pēc iespējas ātrāk. Prieksēdētājs Morais kungam, paldies! Vairāk neviens izteikties nevēlas no deputāta puses, vai komisija vai padomu vēlētos izteikties. Nedz padomu, nedz komisija šādu vēlmu neizrāda. Varbūt uh, Vosakungs, jūs vēlētos vēl ko teikt eh, Mēsju kundzes vārdā? Labi. Mēs vēlējāmies izskatīt šajā darba kārtības punktā ziņojumu projektu, bet esam to tad izskatījuši. Asniegšanas termiņš 8. oktobrs pulkstens 12. Grozījuma iesniegšanas termiņš Kā jau es teicu, koordinatoru sēde ir atlikta un tiekamies pulkstens trijos pēcpusdienā, kad atsāksim mūsu darbu. Paldies!